Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prenez... Dāmas un kungi, ņemiet vietas, mēs sākam balsojumu. Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs sākam balsojumu. Mēs sāksim ar balsojumu, kas ir personāls balsojums. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Frassoni kundze, reglamenta jautājums priekšsēdētāji tikai neliela piezīme, ņemot vērā to, ka kolēģi vēl aizvien ieņem vietas, mēs eh, grozīsim eh, reglamentu, jo mēs esam zaudējuši ļoti daudz laika nederīgās sarunas.